Paldies, priekšādātājs kundze, cienējamie deputē, deputāti. Komitejā liels paldies eh, par ielūgumu runāt eh, šeit priekšpusdien par eh, nesen publicēto atzinumu, kas, kur runa ir par 33. pāntu otrā punkta prasībām no ANO konvencijas par cilvēku tiesībām ar invaliditāti, īpaši raugoties uz to, kā tas ir atspoguļots Eiropas Savienības kontekstā un kā tiek risināti šie noteikumu un ieviešanas jautājumu Eiropas Savienības ietvarā, kā tiek aizsargāta, ieviesta un uh, uzraudzīti šie nosacījumi, ko uzliek konvencija. Šeit ir noteikti noteikumi, kas ir pantā 33.2 ANO konvencijā Eiropas Savienības kontekstā. Uh, Tur ir risināti gan arī juridiski jautājumi par to, kuras personas ir iekļauts ietvarā un kādā veidā tas ir jāievieš un jāpieņem, bet tāpat arī tas attiecas uz praktisko ieviešanu, uz piemērošanu, uz raudzīšanos, proti, ko nosaka ietvers, kā, kāds nepieciešamais rīkoties un kādā veidā tas ir jāizteno. Šis atzinums, protams, ir rezultāts no Eiropas parlamenta izvirzītēm prasībām un jautājumiem. Jā, un ļoti labi, ka ir sniegts ieguldījums, un šeit ir arī juridiskā ekspertīze, kas ir atbildi parlamenta darbam šajā svarīgajā jautājumā. Mēs it īpaši šeit priecājamies, ka atzinums uh, var atbalstīt eh, sagatavošanas darbu rezultātam eh, ieviešanas jautājumai, tīpaši raugoties uz eh, CRPD komitejas novēršanas darbu, un šis ir publicēts pagājušā gada septembrī. Jūs noteikti esat dzirdējuši vairākas reizes par to, cik svarīga ir konvencija īstenojot personu invaliditāti tiesības, bet uh, izpildot uh, saistības, eh, lai cilvēki nenodēti būtu, varētu baudīt tādas pašas tiesības sabiedrībā. Un šeit standārti, kas ir noteikti konvencijā, tās ir jā, jāpiepilda dzīvību, un visā Eiropas Savienībā tām jākļūst par realitāti. Šī darba uzdevuma apjoms uh, izvirza prasības un saistības daudzām iestādēm pusēm. Bet kas eh, spēlē šeit centrālo lomu, tā ir Eiropas Savienības ietvars, kas uh, īsteno aizsargā un uh, uzrauga šīs konvencijas notiekumu ieviešanu. Protams, ka šīs ietvērām ir īpaša nozīme arī Eiropas parlamenta darbam, un uh, esam arī šī ietvara dalībnieces. Aģentūra un parlaments. Jā, šeit mēs varam fokusēties uz arī uz piemēriem, kas ir eh, šeit pieminēt arī atzinumā. Un šeit ir prasība, pilnīga atbilstības prasība konvencijai, un ir nepieciešams nodrošināt arī pilnīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības ietveram. Pirmkārt, attiecībā uz juridisko pamatu ietvaram, lai nodrošinātu caurskatāmību, juridisko noteiktību un uh, paredzamību ir eh, nepieciešams, lai juridiski saistošais akts, eh, likuma akts, kas ir publicēts Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī, ka tas sniedz arī pamatu ietvara darbam. Tam var būt dažādas formas. Viena ietekme ir, viena iespēja ir eh, kodeksa revīzija un uh, tā darba sagatavošana CRPD komitejā, otra iespēja varētu būt starpinstitūcija vienošanās, un trešā iespēja varētu būt lēmuma process, kurs, kurā būtu noskaidroti vairāk elementi par to, kā lietdarbojas iesaistās puses ietvarā. Viena lieta, ka šāds eh, likumdošanas akts varētu uh, noskaidrot ir par to, kādā veidā ir veidot šis ietvars, no kādām sastāvdaļām. Jūs noteikti zināt, ka pašlaik tas sastāv no četrām organizācijām. Eiropas parlaments ir Eiropas ombuds, Eiropas pamatiesība aģentūra un Eiropas eh, personu ar invaliditāti fórums. Abi Eiropas pamatiesība aģentūra un Eiropas ombuds tos varētu uzskatīt, kā, ka viņi strādā kā neatkarīgi mehānismi šajā ietvarā, kā to prasa arī konvencija. Vēl viens svarīgs elements eh, šajā struktūrā ir, eh, ka ir ieviesti arī Parīzes principi, kas eh, šeit ir runa par Nacionālo cilvēku tiesību institūciju aspektus. Šeit ir iesaistīti vairāki, vairākas iestājas puses, kas veic uzraudzības darbu. Lai ņemt vērā šeit eh, daudzveidību iesaistēm grupām sabiedrībā un eh, lai varētu nodrošināt eh, konvencijas noteikumus viena opcija, kā varētu aizsargāt šo daudzveidību, ir, ir veidot konsultīvu komiteju, kas varētu šajā komitejā apkopot dažādas iestādes puses un to vēlmes. Nākamais būtiskais elements atzinumā ir uh, par to, kāda darba ir jāveic uh, Eiropas Savienības ietvaru, ietvaram. Šeit ir trīs galvenās jomas. Pirmkārt, uh, aizsardzība, uzraudzība, atbalsts. Šie trīs galvenie elementi, tos arī ir jāno, ir, ir jānodrošina, jānoskaro to juridiskais pamats. Tātad atbalsts tur ir dažādas aktivitātes, kas eh, daudz gadījumos jau ir īstenoti daudzās tādiem valstīs, kas iestāsies ietveros, piemēram, apmācība, kapacitāšu veidošana, eksistējušu likumdošanas aktu pārbaude, likumdošanas projekti, CRPD atbilstībai un eh, arī sniegtais atbalsts uh, ko nodrošina, lai raudzītos, vai ir ievēros konvencijas prasības. Tālāk par uh, konvenciju tur ir uh, par sūdzību pārbaudi, iespēja īstenot arī pētniecību. Un arī vēl viens svarīgs elements, lai nodrošinātu prasību īstenošanu, kas ir iekļautas ietvaros un iniciatīvās, un lai padarītu iespējamu uh, šeit tātad ziņojumus un e, raudzīties uz to, kuru temata tieši svarīgi e, CRPD ieviešanā par uzraudzības elementiem. Ir tiek vākti dati un analizēti dati par to, kas ir svarīgi. Šeit e, tiek izvirzīti atskaitas kritēriji, raugoties uz konvencijas ieviešanu, bet, protams, arī ir vairākas jomas, kurās ir vērojama stagnācija vai pat regress Vēl, viens svarīgs, vēl viens svarīga funkcija uzraudzības elemento ir aktīva iesaiste ietvarā pārskatas procesā CRPD komitejā, ieskaitot arī um, periodisku alternatīvu ziņojumu izstrādu un iesniegšanu, arī raugoties uz konvencijas notiekumu izpildi. Ceturtais uh, pamat elements, raugoties uz uh, veicamiem uzdevumiem, ir uh, jāņem vērā adekvāti resursi ietvarā, lai būtu iespēja arī praksē realizēt izvirzītās prasības. Resursi, tas ir īpaši uzsvērts CRPD komitejā. Tur ir runa par novērošanu, par to, kā Eiropas Savienībā tiek uh, ieviestas konvencijas prasības. Tad, kad uh, likumdošanas akts skaidri pasaka, kādi uzdevumi ir jāveic, tad tiek veikts. Uzdevums būtu svarīgi arī raudzīties, vai tas eh, izvirza prasības veikt vēl papildus un jaunus uzdevumus Eiropas Savienības ietvarā. Jā, un vai tas prasītu arī vēl papildus resursus? Kas notiks tuvākajā nākotnē? Šī atzinuma teksta punktus ir. Eh, to var, par to var lasīt arī noslēguma secinājumos CRPD komitejās, un tur ir īpaši iekļauti punkti par novērojumu, kas ir saistīti tieši ar ietvaru darbu un eh, darbu dalību valstīs Eiropas Savienībā ieviešanas jautājumā un uzraudzības jautājumā. Tātad šīs eh, secinājumi par novērojumiem šis darbs vainagosies ar rezultātu izvērtējumu un turpmāko darba noteikšanu. Un to visu var iekļaut arī rekomendācijās, it īpaši attiecībā uz 33. panta prasībām. Bet, protams, kā nodrošinot to, ka Eiropas Savienība ir, lai tā atbilst CRPD prasībām un lai nodrošinātu, ka ir šāds uzraudzības ietvars, kas atbilst CRPD prasībām. Uh, šeit jāraugās, lai būtu tāds eh, stabils ietvars, eh, kas eh, uzraudzītu konvencijas ieviešanu, un tas pasvitro nepieciešamību un prasības, ka Eiropas Savienība nopietni uztver cilvēktiesību jautājumu. CRPD ir pirmā ANO cilvēktiesība konvencija, kur Eiropas Savienība ir daļa papildus arī atsevišķām dalībvalstīm. Tā ka tas ir īpaši labs eh, brīdis, lai mm, sūtiet skaidru signālu, ka Eiropas Savienība kopumā uzņemas saistības, lai nodrošinātu efektīvu ieviešanu un konvencijas prasību uzraudzību. Paldies! Thank you. Eh. Jā, paldies. Tagad vēlētos dot vārdu Marekam Pluriskungam. Tagad jums vārds. Paldies, priekšādātājs kundze. Gribētu teikt eh, paldies administratori, kas eh, prezentēja šo atzinumu. Gribētu izteikt eh, vairākus komentārus arī manu kolēģi Ādama Kosas vārdā, kurš pašlaik ir konferencē Ņujorkā. Sapcitē tieši konvencijas pušu konference. par parlamenta ieteikumiem, kas ir sagatavoti. Eiropas ietvars ļoti skaidri šeit eh, prasa caurskatāmību, bet arī tomēr daļas, par kurām esam nobažījušies. Mēs domājam, ka arī trūks noteikti aspekti un vajadzētu arī padziļināt analīzi, ko sniedz arī Eiropas parlaments Tas nebija tikai pētī komiteja, bet arī nodarbinoties komiteja, Lībes komiteja, kas arī strādā Eiropas parlamentā un arī ir prezentēta šajā ietvarā. 18., 26. un 27. lapusē e, šī aspekti ir pieminēti. Mēs domājam, ka tas ir tā pārsteidzoši. Šī pieeja vēlētos arī teikt, ka tas ir komisijas iekšējais lēmums, pieņem lēmumu darboties šajā jomā, bet tas reizēm notiek tā diezgan patvarīgi. Domāju, ka šeit galvenokārt ir eh, koncentrācija uz eh, aģentūras lomu par pamatiesībām, pamatiesību aģentūras lomu. Mēs visi to, ko gaidām no pamatiesība aģentūras, domāju, ka ar to nepietiek. Un gribētu teikt arī Adama Kosas vārdā, viņš eh, kritiski vērtē šo ziņojumu, kas tika prezentēts. Paldies! Jā, paldies! Tagad došu vārdu Blinkevičūtas kundzei. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribētu izteikt pateicību pamatiesību aģentūrai par eh, izstrādāto atzinumu un par uzraudzības mehānismu par CRPD darbību Eiropas Savienībā un par Eiropas Savienības ietvara struktūras prezentēšanu Šoreiz gribētu paust atbalstu kolēģim Pluras kungam. Vēlētos teikt, ka atzinums Eiros pamatiesība aģentūrā par Eiros parlamenta lomu mani izraisa bažas. Nevar to atbalstīt. Aģentūra ļoti labi zina, kā Eiropas parlaments nav iekļauts šajā atzinumā pienācīgā veidā. Eiropas komisija pieņem šeit eh, uzraudzības ietvarā lēmumus. Mēs jau esam to pieminējuši rezolūcijā, kuru mēs pieņēmām 2015. gada maijā. Esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments eh, ir pilnīgi iekļauts Eiropas ietvaru darbā ar pilnām tiesībām, tādēļ mums ir tiesības pieņemt pašiem savu lēmumu. Mm un uh, pieņemt lēmumu par to, kuras komitejas tiek uh, iesaistītas, lai prezentētu parlamentu Eiropas Savienības uzraudzības ietvarā, ieskaitot arī CRPD noteikumu ieviešanu. Mēs esam jau pieņemši lēmumu, ka ar PT komiteju nepietiek. Arī Empul komitejā un Liba komitejā un sociāla jautājuma komitejā arī ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka nākotnē mums vajadzētu turpināt pieņemt lēmumu par to, kā Eiropas parlaments eh, būs eh, reprezentēts Eiropas Savienības uzraudzības ietvarā. To gribētu teikt un gribētu uzsvērt, ka Eiropas parlaments ir neatkarīga institūcija un pati pieņēma lēmumu par to, kuras komitejas eh, tiks reprezentētas Eiropas Savienības uzraudzības ietvarā, kas uzrauga CRPD noteikumu ieviešanu. Paldies! Paldies. Tagad vārds. Kuņevas kundze, lūdzu. Jā, paldies. Jā, Stigings kundze, kolēģi, gribētu sākt savu uzrunu ar to, ka vētos uh, apsveikt organizāciju par tās veikto darbu. Ir publicēti arī ļoti interesanti dokumenti, un uh, vajadzētu turpmākajā darbā ņemt tos vērā. Vēlētos jums uh, pastāstīt, izklāstīt uh, savas idejas par likumdošanas darbu. Dokuments, par ko šodien runājam, diemžēl gribētu teikt, ka šeit gan no Eiropas parlamenta darba viedokļa raugoties, gan no ikdienas darba viedokļa raugoties, eh, gribētu teikt, ka Eiropas Savienība un komisija tiepaši un arī padome, kad ir runa par sociālo politiku ieviešanu, šeit eh, vajadzētu būt ļoti konkrētam darbam. Mums vajadzētu risināt šo situācija. Mums vajadzētu saskatīt. Ja Eiropas Savienība paraksta šīs starptautiskās konvencijas, tad, protams, tas ir ļoti nozīmīgi, tas ir prasa arī jaunu veidu darbu, jo bieži vien šādi jautājumi tiek atstāti dalību valstu ziņā. Ir spērti vairāk soļi, lai uzliktu saistošas pienākumus dalībvalstīm, lai tās eh, pieņemtu šos izšķirošos pasākumus un instrumentus. Uzskatu, komisija līdz šim nav veikusi tādu nopietnu likumdošanas darbu par šo jautājumu, un tas ir diezgan liekulīgi. Tā gribētu teikt. Ja mēs runājam par uh, fiskālo politiku, tad eh, komisija meklē risinājumu, bet šeit mēs runājam par cilvēktiesību jautājumu. Šeit ir tāda administratīva, tāda atrunāšanās. Un eh, kopīgā politika bieži vien nevar tikt īstenota, un pastāv risks, ka konvencija tiks uh, ievies tikai kā uz brīvprātīgas bāzes, kā opcija. Nepieciešamība pieņemt saistošus likumdošanas aktus Eiropas Savienībā nozīmētu, ka nepieciešama pieņemt likumdošanas akti ne tikai, lai uzlikt saistības dalību valstīm, bet eh, ir jāveic arī nepieciešamie soļi un pasākumi Eiropas Savienības līmenī. Bet tas nozīmē arī, ka ir jāpieņem daudzas programmas un aktivitātes, kas uh, varētu tikt īstenots Eiropas Savienības ietvarā. Šeit jāraukās uz to, kādas ir kompetences, kuras puses ir iesaistītas, nu, kā arī paši cilvēki ar invaliditāti var tikt iesaistīti ietvarā. Domāju, ka ir skaidrs. Kā mums ir uh, jāizdara spiediens, lai nodrošinātu, ka likumdošanas aktivitātes tiks īstenots no komisijas puses. Es uzskatu, ka pamatiesības. Tas uh, uzliek eh, par pienākumu ierīkot šās koordinācijas punktus arī valdībās, bet tāpat arī neatkarīgs mehānismus dalībvalstu līmenī, lai konvencijas noteikumi tiktu ieviesti arī pārobežu kontekstā. Gribētu jautāt, kā valsts, eh, piemēram, tāda kā Grieķija, kur sociālo pakalpojumu mehānismi un daudz citas cilvēku invaliditāti tiesības tika upurētas. Upurētas, lai iztenot taupības pasākumus, ko ir uzspieduši ļoti stingri fiskālie pasākumi. Kolēģi, būsim atklāti. Konvencija par personām ar invaliditāti. Inval un līdzīgas konvencijas, kas aizsargā cilvēktiesības, nekad netiks ieviestas, ja netiks izbēgti šie briesmīgie taupības pasākumi. Jo nevarēs ieviest harmonizētas pasākumus eh, Eiropas Savienībā visur, ja pastāv nevienlīdzība starp Eiropas Savienības uh, dalībvalstu ekonomikām. Lai izdarītu secinājumus, gribētu īsi pieminēt vēl vienu svarīgu jautājumu. Ir uh, Eiropas ieviešanas ietvars. Mums ir vajadzīga arī mājaslapa, ko vajadzētu regulāri aktualizēt, kurā varētu redzēt, kā konvencija tiek ieviest, kurā tiktu ievietot informācija. Tam vajadzēja būt tādam kā tādam prototipam šīm mājaslapām. Tam vajadzēja būt, eh, vajadzētu nodrošināt piekļuvi personām ar invaliditāti. Jā, atšķirībā no citām Eiropas institūciju mājaslapām, kur ir, piemēram, ierobežota lasāmība. Šajā mājaslapā vajadzētu būt tā, ka visa informācija pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, un ir tā jābūt tādā formā, kur varētu izmantot personas ar invaliditāti. Jā, lai sniegtu secinājumu un pabeigtu savu uzstāšanos, gribētu teikt, ka šī ļoti labā dokumenta ANO konvencijas par personām ar invaliditāti ieviešanu, es domāju, ka tas ir tāds izšķirošs tests pārbauda Eiropas Savienībai. Ja tas netiks eh, vienādi ieviests eh, ar vienādiem notiekumiem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, eh, tad mēs būsim upurējuši tiesības cilvēkiem ar invaliditāti. Tad mums būs uh, tāda ekonomika, kas uh, darbosies pret cilvēkiem un viņu tiesībām. Bet, ja varēs uh, kopumā ievies šo konvenciju, tad tas būs milzīgs solis uz priekšu. Uz sociālu Eiropu. Paldies! Jā, paldies! vai šeit ir arī kāds komisijas pārstāvis? Varbūt jūs vēlaties reaģēt uz šo kritiku. Jā, manas kolēģis ir klāt un izteiksies. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par runātājiem, par viņu viedokļiem. Esam to visu piefiksējuši. Uh, Diemžēl mūsu eksperti par šo jautājumu šodien nevarēja ierasties, jo, kā jau viens no runātājiem pieminēja, Ņujorkā notiek uh, konvencijas puša konference un komisijas pārstāvi ir tur, bet mēs uh, apņemamies noteikti šo informāciju nodot viņiem un ņemt to vērā mūsu turpmākajā darbā. Paldies! And Madam Stikings. Stikings kundze. Vai jums ir kas piebilstams? Paldies! Paldies par komentāriem! Kunevs kundzes teiktais par mājas lapu. Tāda jau ir izveidota Tātad tā ir daļa no pamatiesību aģentūras mājas lapas. Un runājot par šīs mājas lapas pieejamību, tad, jā, tur ir pieejama informācija gan um, braila rakstā, gan arī citos dažādos veidos. Tātad visa šī mājaslapas izveide ir uh, veidota, lai atbilstu konkrētajiem standartiem, konkrētajām cilvēku ar invaliditāti vajadzībām. Ja jums ir kādi konkrēti komentāri, mēs ļoti labprāt to saņemtu, lai varētu tad šo mājaslapu uzlabot. Runājot par pārējiem komentāriem, par parlamenta pārstāvību šajā ietvarā. Es domāju, ka juridiskais e, pamats ir tiešām daudz spēcīgāk, tātad stiprināt šo ietvaru, uzdevumus, e, sastāvu un visu pārējo. Nesen ir notikušas izmaiņas arī šajā sastāvā, tātad pēc 2012. gada komisija vairs tur nepiedalās, bet uh, tagad ir iekļautas daudzas komitejas, tostarp šī komiteja, un līdz ar to šis uh, juridiskais dokuments ir ticis aktualizēts un atspoguļo visas veiktās izmaiņas. Bet, protams, tas nekādā veidā neskar parlamenta neatkarību kā tādu. Parlamentam ir svarīga loma bet ir jānodrošina arī juridiskā noteiktība un ilgtspējība. Un, protams, parlaments arī ir atbildīgs par konvencijas īstenošanas uzraudzību. Jā, paldies! Parasti mēs savos komentāros neesam tik kritiski kā šodien par šo jautājumu un priecāsimies arī par turpmākajām diskusijām un sadarbību ar jums. Paldies visiem, kas izteicās un kas strādā pie šī jautājuma, un tālāk mēs varam pāriet pie 16. punkta darba kārtībā strukturālo reformu atbalsta programmas izveidi laikposmam no 2017. līdz 2020. gadām. Vai Mērījuma kārtīja no komisijas ir jau ieradusies? Ja ir tādā gadījumā, es labprāt dotu jums iespēju izteikties, informēt mūs par struktūrālajām reformām. Šķiet, ka neviens vēl nav gatavs mūs informēt par šo jautājumu. Labi, tādā gadījumā dosim vārdu Šogara kungam, atzinuma sagatavotājām. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos teikt, ka esmu ļoti apmierināts, ka valstīm specifiskajās rekomendācijās Eiropas semestra ietvaros īpašu uzmanība tiek pievērsta struktūrālajām reformām, un tas ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu izaugsmi un izveidotu jaunas darba vietas, kā šodien kā, kā šonadēļ teica komisāra Taisens kundze Eiropas parlamentā, ir svarīgi, lai sociālajie aspekti tiktu labāk integrēti visās politikas um, dimensijās. Tādā gadījumā mēs varēsim sasniegt labāku izaugsmi. Jāsaka, ka mūs uztrauc bezdarbs, um, arī izaugsme ir lēna un digitalizācija arī būtiski maina šī brīža situāciju. Lai mēs varētu izmantot šīs jaunās iespējas, mums ir nepieciešams veikt struktūrālas reformas izglītības un darba tirgus jomās. Un tieši tādēļ. Uh, patstāvīgu struktūrālo reformu atbalsta programmas izveidi ar konkrētu budžetu ir ļoti nozīmīga, ņemot vairāk, ka vairākās valstīs ir ievērojams bezdarba līmenis. Ir svarīgi novērst visus šķēršļus, kas traucē jaunu darba vietu izveidēji un izaugsmēji. Protams, ņemot vērā to, ka dalību valstīm ir atšķirīga attīstības līmeņi, ir skaidrs, ka dažas valstis no šīs atbalsta programmas gūs labumu vairāk nekā citas. Teiksim, mana valsts Rumānija, kur administratīvā kapacitāte un iespējas veikt struktūrālās reformas ir ierobežotas, ja mums būs iespēja izmantot struktūra fondu līdzekļus. Tādā gadījumā noteikti situācija nebūtu bijusi tik slikta, jo mēs nespējām apgūt iepriekšējos gados pietiekami struktūra fondu līdzekļus tādēļ, ka nav šī administratīvā kapacitāte. Un ņemot vērā šo nākamo laika posmu un sarakstu ar struktūrālajām reformām noslēgto partnerību nolīgumu, ja tas būtu jau bijis iepriekšējos programmēšanas periodos, tādā gadījumā mēs būtu noteikti pavirzījušies uz priekšu un izaugsme būtu bijusi daudz lielāka un ātrāka. Un man būtu arī daži jautājumi komisijai. Šajā šis priekšlikums ir ārkārtīgi sarežģīts, jo tas aptver ārkārtīgi daudz fondus un arī Eiropas semestra procesu, tātad mikroekonomika un ma makroekonomika vienlīdzīgi jautājums, kā jūs vēlaties pārvaldīt visu šo sarežģīto struktūru. Un ir svarīgi nodrošināt to, lai labumu no tā visa gūst arī vietējās pašvaldības, ne tikai centrālā valdība un vadība. Un trešais jautājums par tehnisko palīdzību. Un kādā veidā jūs novērsiet neakceptēsiet to, ka dubulti tiek finansēti vien un tie paši projekti. Jā, paldies. Jā. Šobrīd mums ir radies vakums šeit, jo mums nav pilns runātāju saraksts Varbūt Hārtīkundze no Alda grupas ir gatava izteikties. Jā, es biju otrā runātāja sarakstā. Patiesi šeit ir zināms vakums radies. Godīgi sakot, es vēlējos uzklausīt komisijas prezentāciju un pēc tam uzdot dažus jautājumus. Es nesen strādāju ar šo jautājumu, esmu ātri izlasījusi, izskrējusi cauri dokumentiem. Šķiet, ka tas varētu būt pozitīvs solis pareizajā virzienā. Dalība valstis vienmēr tad var lūgt tehnisko palīdzību. Uh, Un, kā jau norādīja kolēģis Soberkungs, dažās jomās daža dalība valstis noteikti būs ieguvējis, bet es esmu pārliecināta, ka būs iespējas visām dalība valstīm būt ieguvējām no šī priekšlikuma. Un tātad mēs šajā komitejā bieži runājam par labāko praksi, par mācīšanos vienam no otra, un šis priekšlikums būtībā to visu padara vēl oficiālāku, formalizē. Un es arī priecājos, ka tur ir īpašs uzsvers uz sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem, ja ņemot vērā, ka tieši pēc nedēļas Lielbritānijā būs referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Es ļoti ceru, ka mēs paliksim Eiropas Savienībā, bet ir skaidrs, ka no tā mums ir jāgūst mācība. Proti, ja Eiropas Savienības iedzīvotāji neredzēs šo vīziju par sociālu Eiropu, un ja tā netiks īstenot realizēt dzīvē, tādā gadījumā šis um, atbalsts savienībai nebūs tik liels kā līdz šim. Un mans beidzamais komentārs. Mēs runājam par struktūrālajām reformām. Un es esmu vienmēr nobažījusies, tad, kad es dzirdu šo jēdzienu struktūrālās reformas, jo tas var nozīmēt jebko, Tātad jūs varat runāt ar diviem cilvēkiem, kas piedara divām dažādām politiskām partijām par struktūrālām reformām, un jūs saņemsiet tik atšķirīgas atbildes, cik vien atšķirīgas var būt. Tātad, jā, visi saka, mums vajag struktūrālās reformas, bet nevienmēr visi ar to saprot vienu un to pašu. Jā, es atvainojos, ka man nav vēl pietiekami daudz zināšanu šajā jomā, bet es tiešām ar lielu interesi uzklausīšu komisijas prezentāciju un noteikti iesaistīšos turpmākajās diskusijās un priecāšos sadarboties ar referentu. Okay, uh, eh, Mr. Perin. Perinska kungs aizstāja Gučas kungu. Varbūt uzklausīsim vispirms komisiju un pēc tam sekos deputātu komentāri. Došu vārdu Makārtīs kundzei. Viņa ir ieradusies. Tātad vēl viena minūte atrast prezentāciju, un mēs esam gatavi jūs uzklausīt. Thank you. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz nodarbinātības komiteju, lai iepazīstinātu jūs ar struktūrālo reformu atbalsta programmu. Un tātad iepazīstināšu jūs ar komisijas priekšlikumu. Komisija pagājušā gadā novembrī nāca klajā ar priekšlikumu par struktūrālo reformu atbalsta programmu, un tā ir daļa no Eiropas semestra pakotnes. Kādēļ mēs vēlējāmies izveidot šādu programmu? Lai palīdzētu tiem, kuriem ir problēmas īstenot struktūrālās reformas uz vietas dalībvalstīs. Struktūrālās reformas, par kurām mēs runājam, ir jo īpaši struktūrālās reformas saistībā ar valstīm specifiskajām rekomendācijām, bet ne tikai. Šis atbalsts vai tehniskā palīdzība, ko mēs vēlamies sniegt dalību valstīm, ir arī tehniskā palīdzība, kas saistīta ar Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu tātad šīm pārkāpumu procedūrām, lai tās e, novērstu. Nu, tas ir saistīts arī ar enerģētikas savienības izveidi un kapitāla tirgus savienības izveidi. Tātad tas viss nav aprobežots tikai ar valstīm specifiskajām rekomendācijām. Kādu atbalstu mēs paredzam? Tātad ļoti specifisku, individuāli katrai valstī piemērotu uh, atbalstu, lai uzlabotu viņu administratīvo kapacitāti uz vietas valstī. Tas pilnvarojums, kas mums ir, iekļauj ne tikai tehnisko atbalstu, lai varētu īstenot struktūrālās reformas, bet arī atbalstu, lai varētu efektīvi izmantot struktūra fondu līdzekļus. Uh, Šis priekšlikums ir paredzēts periodam, četru gadu periodam, 2017. līdz 2020. gads, un paredzētā naudas summa ir 142,8 miljoni eiro. Tālāk pārējot pie SRSP mērķiem. Vispārīgais mērķis, kas ierakstīts priekšlikumā, ir stiprināt dalību valstu kapacitāti, lai uzlabotu struktūrālo reformu gaitu un efektīvi izmantotu struktūra fondu līdzekļus. Tālāk ir arī specifiskie mērķi, un tur ir atbalsts valstu iestādēm vairākos veidos. Tātad tehniskā palīdzība, lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt reformu programmas atkarībā no viņu prioritātēm, tālāk arī palīdzība, lai veidotu, stiprinātu kapacitāti šo programmu, reformu programmu ieviešanai. Un tālāk arī, lai definētu procesu un metodoloģiju, balstoties uz labākās prakses piemēriem. Un vēlos uzsvērt īpaši šo punktu. Tātad labākās prakses ideja, tā jau darbojas kādu laiku, bet mēs vēlamies, lai tā tiktu izmantot arī vairāk praksēt, tieši, lai dalība valstis mācītos viena no otras, ir sevišķi tās, kurām ir līdzīga situācija vai līdzīgas problēmas. Un pēdējais specifiskais mērķis ir veicināt cilvēku resursu administrēšanu. Un jautājums, kas rodas, ir, kāda veida atbalsts ir paredzēts Kāda veida tehniskā palīdzība ir paredzēta šīs programmas ietveros? Un atbalsts nāks palīdzības veidā dalībvalstu iestādēm vairākos veidos. Tieši ar komisijas ekspertu palīdzību, tātad mums ir vesels saraksts ar ekspertiem pa konkrētām jomām, un līdz ar to komisija var palīdzēt dalībvalstīm. Uh, nodrošināt savu ekspertu konsultācijas, nosūtot eh, šos ekspertus komandējumos uz dalību valstī. Piemēram, lai uzstādītu, diagnozētu, diagnosticētu problēmu un izstrādātu labāko iespējamo risinājumu. Ja dalība valstis jau strādā pie reformu programmas, bet vēl nav pabeiguši šo darbu. Tādā gadījumā mēs varam palīdzēt ar savām zināšanām, organizējot seminārus uh, par to, kā vislabāk īstenot reformas dzīvē. Un tāpat mēs varam arī uz laiku nosūtīt darbā ekspertu uz kādu Eiropas Savienības valsts iestādi, piemēram, strādāt kādā ministrijā pie konkrēta projekta piemēram, šie enerģētikas vai nodokļu eksperti, kas varētu tad kādu laiku pastrādāt ministrijā. Un tāpat mēs esam gatavi noslēgt arī tiešus uh, nolīgumus ar starptautiskajām organizācijām, lai, teiksim, šīs organizācijas palīdzētu dalību valstīm īstenot reformas. Un tāpat mēs esam gatavi slēgt tiešus līgumus arī ar privātā tirgus ekspertiem. Tālāk runājot par šī atbalsta tvērumu, tas ir ārkārtīgi plašs, tas aptver daudz jomas, esmu tās visas uzskaitījusi šeit, bet tad, tad tas runā par, gan par nodokļiem, gan par valsts budžeta administrēšanu, gan par ierēdniecību, gan par tiesu sistēmas reformām, par nelegāli iegūto līdzekļu no, novēršanu un tam līdzīgi. Tātad arī ārvalstiešās investīcijas, ilgspējīga attīstība, tirsniecība. Tāpat paredzēts arī atbalsts attiecībā uz sociālo iekļaušanu, sociālo drošību, darba tirgus reformā, sociālo politiku un tam līdzīgi. Viena jauna lieta, kas šeit ir pievienota, ir arī atbalsts finanšu sektora, banku sektora stabilizācijai. Jautājums, kā šo atbalstu varēs saņemt? To varēs saņemt pēc dalībvalstu pieprasījuma vai lūguma. Tātad jums nav pienākums izmantot atbalstu šo programmu. Tas ir pilnīgi brīvprātīgi. Dalībvalsts ir tā, kas spēr pirmo soli, lūdzot komisijai šādu atbalstu, bet mums ir sagatavotas arī vadlīnijas par to, kāda veida atbalstu jūs varat uh, lūgt šīs programmas ietvaros. Un tātad šeit ir trīs faktori, kas jāņem vērā. Iesniedzot šo lūgumu, tātad ir šīs ekonomiskās pielāgošanas programmas, Tas var būt viens no iemesliem. Tehniskās palīdzības nepieciešamība ir vēl viens iemesls. Tad, tad teiksim, tās valstis, kuras saņēma ekonomiskās stabilizācijas pasākumus, viņi varēja tieši eh, pieteikties arī tehniskajai palīdzībai. Tagad mēs vēlamies aptvērt pilnīgi visas eh, dalība valstis, kuras veic reformas savās tautsaimniecībās. Kā jau es norādīju, tad, kad komisija nāk klajā ar savām valstīm specifiskajām rekomendācijām, tad tur ir ļoti daudz tieši par tautsēmniecības reformā. Un iepriekš tur bija izslēgta, teiksim, enerģētikas savienība, kapitāla tirgus savienība, bet tagad tas viss būs iespējams. Un vēl ir trešais aspekts iemesls Tātad reformas, ko ir iniciējušas dalībvalstis pēc savas iniciatīvas. Un šajos gadījumos mēs vēlamies nākt pretī dalību valstīm, kurām konkrēti ir tāda situācija, kurā būtu liederīgi veikt attiecīgās uh, reformas. Tad, kad mēs saņemsim šos lūgumus no dalībvalstīm, mēs tos rūpīgi izanalizēsim pēc zināmiem kritērijiem. Un tie kritēriji, ko mēs izmantojam, lai izanalizētu lūgumu, ir tas, cik steidzami ir šī problēma, cik ātri tā ir jārisina, teiksim, varbūt tur ir termiņš, līdz kurām ir jāīsteno konkrētā struktūrālā reforma, Mēs varam tad kā komisija uzskatīt, ka šis lūgums ir steidzams. Tāpat dalība valstī var būt, teiksim, izaicinājums, kuru ir jārisina ilgākā laika periodā, jo mēs zinām, ka struktūrālās reformas dažbrīd arī ieilgst. Tātad šis steidzamības faktors – Tāpat dalībvalstīm var būt nepieciešama tehniskā palīdzība konkrētā jomā, piemēram, ilgspējīga enerģētika, energoresursu apsaimniekošana. Un tāpat mēs pievēršam uzmanību arī sociāla-ekonomiskajiem indikatoriem un valsts administratīvai kapacitātei kopumā. Tad, ja dalība valsts lūdz konkrēta veida palīdzību, mēs skatāmies, vai dalība valstī ir kapacitāte um, apgūt šos līdzekļus un izmantot eh, tehnisko palīdzību, jo nav jēga eh, pārpludināt dalību valsti ar konkrētiem ekspertiem un tehnisko palīdzību, ja pašai valstī nav kapacitātes to visu arī izmantot. Tālāk par finanšu aploksni. Kā jau es teicu, kopumā Tie ir 142,8 miljoni, tā ir iezīmēta nauda, iezīmēta aploksne, un tās ietvaros četru gadu periodā šī nauda tiek ņemta no SF un ERDI, un šie fondi ir būtībā centrālie fondi komisijas um, budžetā, kas ir paredzēti tieši tehniskai palīdzībai. Un mēs no dalībvalstīm neprasām nekādu līdzfinansējumu. Tātad tas nekādā veidā neaizskar dalībvalstu iemaksas. Tas ir šis centrālais komisijas tehniskās palīdzības budžets, no kura mēs esam paņēmuši šo naudu un iezīmējuši. Un tātad sadalījums ir šāds. No 1B mēs paņemsim 112,2 miljonus, un tas nāks no ESF, no Eiropas reģionālās attīstības fonda un no kohēzijas fonda. Un no otrā sadaļas budžetā mēs vēlamies paņemt uh, 20,6 miljonus, un tas nāks no Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības fonda. Un ņemot vērā, ka tā ir nauda, kas mobilizēta no komisijas centrālā budžeta, tad, protams, mēs ļausim arī dalību valstīm novirzīt savus budžetus, ja viņiem vajag kādu konkrētu palīdzību. Atbilstoši 25. pantam, ESIF regulā dalībvalstis pēc savas vēlmes var iemaksāt atpakaļ šajos fondos sev piešķirto naudu. Un piemērs Tā tas notiek jau ar valstīm, kurām ir šī ekonomiskās pielāgošanas programma, piemēram, Grieķija. Atskaitīja atpakaļ Eiropas Savienības budžetā 50 miljonus, lai viņu vārdā šī nauda tiktu izmantota tieši tehniskās palīdzības sniegšanai, tātad līgumu noslēgšanai par tehnisko palīdzību. Un šogad Grieķijas valdība ir iemaksājusi atpakaļ 30 miljonus, lai arī iegūtu šos ekspertus. Atšķirība ir tā, ka tā ir iespēja tagad visām dalībvalstīm iemaksāt atpakaļ daļu no sev piešķirtā budžeta un izmantot to šādā veidā. Ekspertu un tehniskās palīdzības noliekšanai. Tātad, kā mēs īstenosim šo atbalsta programmu? Tā tiks īstenota atbilstoši Eiropas Savienības finanšu regulai. Tātad mēs paredzam daudzgadējo darba programmu, kurā būs noteiktas tātad stratēģijas attiecībā uz sniedzamo tehnisko palīdzību, sagaidāmie eh, tehniskās palīdzības rezultāti, tāpat arī finansējuma prioritātes attiecīgajās politikas jomās un bez daudzgadējās darba programmas mēs paredzam arī ikgadējos finansējumu piešķiršanas lēmumus. Tātad šie 142,8 miljoni, kas paredzētu četriem gadiem, katrā atsevišķā gadā tiks iezīmēta konkrēta summa tehniskās palīdzības sniegšanai konkrētajā kalendārajā gadā. Un šī summa būs balstīta uz dalību valstu iesniegtajiem pieprasījumiem konkrētā kalendārā gadā. Līdz ar to mēs šobrīd nevaram pateikt, cik naudas tiks izlietots katrā konkrētajā gadā. Bet, piemēram, attiecībā uz Grieķiju un Kipru situācija bija tāda, ka pirmajā gadā bija maz pieprasījumu, maz budžeta līdzekļu tika izmantoti, bet pēc tam tas temps palielinājās. Tad, tad visdrīzāk pirmajā gadā šī summa būs nelielāka un tā palielināsies pakāpeniski nākamajos trijos gados. Un vēl nedaudz par koordināciju un papildinošajiem elementiem. Protams, ka mēs no pieredzes zinām, ka sniedzot tehnisko palīdzību, šāda palīdzība jau tiek sniegta citu fondu ietvaros, ar citu komisijas dienestu palīdzību. Tas, ko mēs vēlamies uzsvērt, šīs programmas ietveros ir tas, ka mēs nevēlamies nekādu pārklāšanos vai uh, dublēšanos tehniskai palīdzībai, kas jau tiek sniegta. Mēs vēlamies uh, šos līdzekļus izmantot lai uzlabotu situāciju. Līdz ar to noteikti būs koordinācija un šis papildinošais elements. Analizējot dalību valstu iesniegtos pieprasījumus, vispirms mēs pārbaudīsim, vai citi komisijas dienesti jau nesniedz tehnisko palīdzību, vai dalība valsts nesaņem tehnisko palīdzību jau no citām uh, organizācijām un tam līdzīgi. Tātad mēs nekādā gadījumā nevēlamies dublēšanos un pārklāšanos. Tas, ko mēs vēlamies uzsvērt, ir pievienotā vērtība šīm struktūrālajām reformām. Un vēl viens elements mūsu priekšlikumā. Ņemot vērā, ka šie iezīmētie līdzekļi ir ļoti neliela summa, ņemot vērā, kāda vispār līdzekļa dalībvalstīm ir pieejama no Eiropas Savienības fondiem, tad tas, ko mēs vēlamies nodrošināt ar savu tehnisko palīdzību, ir nodrošināt sinerģiju, tad, tad uh, aizpildīt tās tukšās vietas, kādas vēl eksistē, sniegt tehnisko palīdzību tajās jomās, kur tam visam varētu būt vēl labvēlīga ietekme arī uz citām jomām. Un, lai to nodrošinātu, mēs esam izveidojuši koordinācijas mehānismu. Tas ir iekšējs eh, koordinācijas mehānisms eh, komisijas ietvaros, lai mums būtu skaidra aina par to, kāda veida tehniskā palīdzība jau ir tikusi sniegta un kur vēl ir trūkumi, kur tā vēl būtu nepieciešama. Tāpat vēlamies saprast arī, kādu tehnisko palīdzību dalībvalstīm varētu sniegt uh, starptautiskās organizācijas. Tātad mēs nevēlamies arī pārklāšanos, uh, ja dalība valsts jau ir noslēgusi līgumu ar kādu starptautisko organizāciju par tehniskās palīdzības sniegšanu. Vēl viens aspekts, ko vēlos uzsvērt, ir tas, ka tehnisko palīdzību var sniegt ne tikai pēc dalība valsts pieprasījuma, bet to, ka atbildība izmantot šo tehnisko palīdzību ir gulstas uz dalību valstī. Tātad tas, ka jūs izmantojat tehnisko palīdzību, nekādā veidā neskars subsidiaritātes principu. Rezu, par rezultātiem atbildīga vēl joprojām ir un būs attiecīgā dalībvalsts. Vēl viens svarīgs elements. Mums ir svarīgi, lai tehniskā palīdzība būtu izmantojama un tiktu izmantot. Mēs nevēlamies nokļūt situācijā, kur vienkārši tiek rakstīti ziņojumi, kas vēlāk gulstis plauktos. Nē, mēs esam nobežījušies par to, lai šī tehniskā palīdzība būtu praktiska. Šajā kontekstā reformu procesa atbildība pilnībā atrodas dalību valstīs. Šis priekšlikums nodrošina arī indikātors un izvērtējumu. Tagad mēs izveidojam tehnisko atbalstu, zināmās jomās mēs novērojam tehnisko atbalstu, kas ticis nodrošināts, lai nodrošinātu to, ka tehniskais atbalsts uh, sasniedz savus mērķus. Notiek nepārtraukts uzraudzības process. Tas attiecas uz uh, to, par ko tikus panākta vienošanās un kā šie mērķi ir sasniegti. Veiktos darbības, balstoties uz kvantitatīvajiem indikatoriem, kas ir noteikti programmā veiktās darbības iekļauj ekspertu nodrošināšanu, apmācības pasākumus, kas tiek īstenoti dalību valstīs, tostarp seminārus. Tātad tiek uh, iekļauti konkrēti aspekti. Tad runā par kvalitatīvajiem indikatoriem. Tie iekļauj atsauksmes, gan statiskās, gan dinamiskās no iesaistītajām pusēm, kā arī atbalsta ieguldījums, ietekme. Šeit mēs uzsveram to, ka ir būtiski arī turpināt darbu pēc atbalsta sniegšanas, izvērtēt to, un tas ir būtiski, lai pārliecinātos par to, ka iesaistītās puses ir apmierinātas ar saņemto tehnisko atbalstu. Tāpat arī mēs vēlamies uzzināt, kā šis tehniskais atbalsts tiek izmantots, lai palīdzētu dalībvalstīm uz vietas. Uh, Tātad šis izvērtēšanas posms mums ir ļoti būtisks posms visā procesā. Tad runāt par šo izvērtējumu saistībā ar šo jauno programmu, mēs paredzam vide, vidustermiņa izvērtējumu 2019. gada vidu un pēc četru gadu perioda mēs paredzam ekspostu izvērtējumu 2021. gadā. Kāda ir pašreizējā situācija saistībā ar šo priekšlikumu? Šobrīd priekšlikums tika apstiprināts Koreperā 28. maijā. Un tas notika pēc vairākiem kām, tehniskajām sanāksmēm ar finanšu konsultantu darba grupu. Tāpat arī Es Eiropas ekonomikas sociālo lietu komiteja sniedz savu atzinumu 3. martā un reģionu komiteja 8. aprīlī. Tagad priekšlikums atrodas Eiropas parlamentā. Reģionālā komiteja ir atbildīgā kopā ar vēl citām komitejām, kas ir asociētas. Mēs paredzam turpmākas sanāksmes ar citām parlamentārajām komitejām turpmākajos mēnešos. Viena lieta, ko vēlos uzsvert šī priekšlikuma kontekstā, ir tas, ka tiek paredzēts, ka finansējums ir jānodrošina kopš 2007. gada 1. janvāra. Tas ļaus četru gadu, ievērot četru gadu rollout periodu programmai Mums ir būtiski, lai būtu tehniskas dabas diskusijas par šo priekšlikumu, tādējādi nodrošinot noteiktā datuma īstenošanu. Un ņemot vērā šo kontekstu, esmu ieradusies šodien pie jums, esmu priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem un kopā ar saviem kolēģiem pa kreisi, kur ir eksperti juridiskajā jomā un man blakus ir arī kolēģis, kurš ir atbildīgs par budžeta jautājumu, tādēļ mēs esam priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem saistībā ar šo priekšlikumu. Paldies! Paldies man kārtīgi kundzei! Mēs uzsākām diskusijas pirms jūs vēl ieradāties. Mums jau bija runātāji. Tagad sāksim atkal no jauna. Guķieres Pieto un Perinska kungs ir pieteikušies runāt, taču vēlos atgriezties pie referenta Šogora kundze un Šogorovas kundzes, vai jūs vēlties uzdot jautājumus. Tad jums ir tāda iespēja. Un, protams, arī Harkins kundze. Tātad jūs esat apmierināti vai vēlties vēl kaut ko atkārtot? Šobar kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies par jūsu prezentāciju. Man ir um, galvenokārt divi jautājumi. Pirmkārt, šeit tiek uh, gan mikroekonomiskā, gan makroekonomiskā pieeja nodrošināta vienlaikus, un kā jūs uh, tiksiet galā ar šo atbildību, kā jūs sadalīsiet kompetences? saistībā ar finansēm? Un otrkārt, kā jūs nodrošināt, ka reģionālās un vietējā administrācija arī sniegs savu atbalstu, nevis tikai centrālās valdības? Paldies, Harkings kundze. Jā, varbūt es uh, diskusijas beigās, jo man tagad uz piecām minūtēm ir jādodas prom. Paldies. Gutieres Pieto kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijas ekspertiem. Man ir dažas bažas saistībā ar šī priekšlikuma saturu. Pirmkārt, manuprāt, tehniskā atbalsta nodrošināšana, šī procesa veicināšana nav pati par sevi slikta lieta, taču ļoti daudz, kas ir jāizdara, lai šīs idejas varētu realizēt praktiski. Mēs izmantojam tehniskos fondus, kad tagad esam pārgājuši uz jaunu ietvaru un ir pilnīgi jauni fondi un daudz uh, reģionālās un vietējās administrācijas eh, saskars ar grūtībām piekļūt šiem fondiem, īpaši saistībā ar daudzgadu finanšu plānu. Ir ļoti grūti šeit sniegt pamatojums. Ir politisks eh, finanšu fonds, ir Eiropas sociālais fonds vai Eiropas attīst, fonds attīstībai. Diez vai šī ir piemērotākā pieeja, īpaši ņemam vērā tās diskusijas, kad runājam par pašreiz notiekušo pārmaiņu kompleksu, un mēs gribam, lai šie fondi būtu pieejami pēc iespējas lielākam skaitam valstu. Tas attiecās uz tehnisko daļu. Un šajā kontekstā mēs eh, neuzskatām, ka tas ir piemērotākais eh, rīcības veids eh, ņemt finansējumu no šiem fondiem, lai finansētu politiskus mērķus, un tādēļ mums ir, zinām, politiskas dabas iemes, iebildumi. Pirmkārt, mēs runājam par fondiem, lai atbalstītu struktūrālās reformas, Un mēs daudz gadus diskutējam par struktūru fondiem, un tad mums notika krīze un krīzes sekas. Tās valstis, kas vēlas īstenot reformas, vēlas kompensēt krīzes izraisītos uh, sekas un nevēlas vēl vairāk noslēgot pilsoņus. Tad ir šie tehniskā atbalsta fondi, Mēs cerējām, ka tie nodrošinās ekonomisko atbalstu. Es nezinu, vai šī problēma ir saistīta ar politisko jomu vai pilsoņu jautājumu, bet ļoti daudzi pilsoņi, īpaši Eiropas dienvidos, raugās uz tehnisko atbalstu kā uz um, līdzekļu samazinājumu. Ja jūs veidojat uh, fondu komisijā, lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot reformas, cilvēki nebūs uh, diezko atbalstoši, īpaši sociālajā flangā. Tās sociālās reformas, kas dalībvalstīm ir jāīsteno, un es piekrītu, ka tas tā ir jādara, taču šīm reformām jābūt sociāli atbildīgām tām jāspēj tikt galā ar pārmaiņām ekonomikā un jānodrošina kompensācija dažādu grūtību gadījumā. Bet visi Eurostat pētījumi liecina par vienu un to pašu. Izskatās, ka Eiropas Savienības eh, fondu atbalsts nav sociāli atbildīgs, lai nodrošinātu uh, valsts labklājību. Šādu veidu tehniskais atbalsts iespējams netiks atbalstīts no cilvēka puses, un Eiropas pusgadu semestrā ietvaros, uzlabojot uh, dalībvalstu valdības ar eh, lauku reģionos šo politiku, tas ir nepieciešams. Taču, manuprāt, Eiropas semestrs bieži vien tiek izmantots plašāk nekā fiskālā konsolidācija. Tas šeit notiek vienkārši kopija-pēst pieeja, neņemot vērā atšķirības starp dalībvalstu sabiedrībām, ekonomiskajiem moduļiem. Un šādi mēs nevaram rīkoties. Ja mēs vēlamies, lai šis fonds tiktu izmantots vienkārši tādā pārkopējošā veidā, neņemot vērā dažadī, dažādības starp mūsu tautsaimniecībām, starp rūpnieciskajām attiecībām, tas tā nedarbosies. Piemēram, CSR reformās pēdējos gados var redzēt uh, izmaiņas, taču vēlos atgriezties pie Barozo kunga komisijas. Tika reformētas pensiju sistēmas, darba tirgi, un mērķi bija vien un tie paši, viens un tas pats pensionāšanās vecums un tā tālāk. Un mēs runājam par valstīm, kas ir ļoti atšķirīgas. Portugāla un Spānija atšķiras no ziemeļu valstīm, demografiskā situācija ir pilnīgi pār citādāka, un tas tad nedarbojas. Tehniskais atbalsts ar mērķi kaut ko standartizēt, ko nav iespējams standartizēt, jo situācijas ir tik dažādas. Tādas ir manas bāžas, un tad šī ideja, ka tiek izmantot fondi no sociālā fonda, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu, nu, nezinu, enerģētikas sektoram. Šāda pieeja man izklausās nepareizi. Ir jānosaka tehniskie mērķi. Mēs nevēlamies vienkārši vienu pieju vien, vienādu pieeju visām valstīm, kurām ir dažādas problēmas. Mums ir jāatrod daudz uh, smalkāka pieeja. Paldies! Paldies! Mums vēl ir palicis viens jautājums, bet varbūt jūs gribat atbildēt uz šiem. Sākumā vēlos runāt par šo finansējumu un fondiem. Lai to panāktu, pirmais jautājums, ko mēs jau no paša sākuma uzdevām šajos uh, grūtajos ekonomiskajos laikos, dalībvalstīs nevalda apetīte palielināt finansējumu. Tātad nav iespējas gūt jaunu finansējumu. Tādēļ mums, mēs uzdevām jautājumu, ņemot vērā to, no kurienes, lai nodrošina šo finansējumu. Un šeit mēs aplūkojam jau esošo fondu finansējumu iespējas, aplūkojam dažādās eh, kategorijas, lai redzētu, kādas šeit ir iespējas. Mēs aplūkojām katru atsevišķo kategoriju, īstenojām analīzi. To veica mūsu atbildīgie par budžeti pēdējo pāris gadu laikā, raugoties, kā fondi tika izmantot dažādajās kategorijās salīdzinājumā ar pieejamajiem grieztiem. Ņemam vērā finansējumu pieaugumu dažādajās jomās, jo tādējā tika ņemts vērā papildu prasības. Un šīs konkrētā izvērtējuma rezultāts ir tāds, ka balstoties uz pagātnes fondu izmantošanu un pieaugošo vajadzību, vajadzībām ir uh, kategorijā 1B iespējas izmantot fondus, lai izmantotos šiem mērķiem. Šeit tika veikta īpaša analīze, ņemot vērā tendences un uh, pieaugušās tendences saistībā ar vajadzībām pašreizējās programmas ietvaros dalībvalstīs. Aplēses ir tādas, ka šī summas var izņemt ārā, neapdraudot vajadzības konkrētajās jomās saistībā uz struktūrāliem fondiem un pārējiem fondiem. Tātad analīze, tika veikta pamatīga analīze. Tad otra lieta, ko vēlos uzsvērt, ir tādu, ka finansējums tiek piešķirts konkrētām jomām. Tagad mēs iekļaujam vēl papildu jomas, ņemot vērā tehnisko atbalstu. Taču tad mēs aplūkojam tās jomas, kuras tiek nosaktas struktūra fondā un pārējos šeit var novērot pārklāšanos attiecībā uz skartajām jomām un tās jomas, par kurām mēs runājam, saistībā ar tehniskā atbalsta izplatīšanu, ir tādas konkrētas jomas kā finanšu sektors. Tāpat arī mēs ņemt vērā faktu, ka izmantojot mūsu tehnisko atbalstu, fond, finansējumu varētu nodrošināt tehniskajam atbalstam, uh, tādiem jautājumiem, kas saistīti ar um, migrāciju. Un šobrīd tas ir ļoti aktuāls jautājums. Tad principā pastāv pārklāšanās starp to, ko starp to, kam fondi tiktu izmantoti un kam tiek izmantoti. Un šeit es neredzu īpašs konflikts starp tām jomām, kur tie tiktu izmantot. Tad runājot par vietējām un reģionālajām priekšrocībām. Tā ir taisnība, ka tas veids, kādā mēs darbojamies un kā mēs paredzam rīkoties un balstoties uz mūsu darba dabu, mēs pieprasam, lai mūsu partners būtu viena atsevišķa uh, institūcija dalībvalstī, strādājot tehniskā atbalsta laikā, un kad šeit tiek pieprasīts šis tehniskā atbalsta pieteikums, taču šajā pieteikumā var tikt uh, noklāti dažādi lauki vienā valstī, piemēram, arī reģionāls vajadzības. Minēšu piemēru, viens no galvenajā, viena no galvenajām jomām, kur pagātnē tik nodrošināts tehniskais atbalsts ir valsts administrācija. Valsts administrācijas uzlabošana, tās efektivitātes uzlabošana un pārvaldības uzlabošana ir bijusi būtiska sadaļa pagātnē nodrošinātā jā, tehniskajā atbalstā, un tas atsauc, attiec ne tikai uz valsts administrāciju centrālajā līmenī, bet arī reģionālajā un vietējā līmenī. Tās jomas, kur var nodrošināt tehnisko atbalstu, ieskļauj visas reformas valstī, vai nu tās tiek organizētas centrālā vai vietējā un reģionālā līmenī. Tādēļ mēs īpaši uzskatām, ka pat ja šīs administratīvā daļa, kā mēs e, darbojamies, atrodas centrālajā līmenī, tas e, neietekmē tur, kur dalībvalstī tehniskais atbalsts tiek īstenots. Tiklīdz mums uh, centrālā līmenī tiek īstenot koordināciju, kur mēs divpusēji saņemam pieteikumu tehniskajam atbalstam, mēs uh, strādājam kopā ar konkrēto institūciju, kas ir atbildīga par šo konkrēto tehnisko atbalstu. Tā būtu atbilde par uh, vietējiem reģionālajiem priekš, priekšnosacījumiem. Tad runāt par saturu. Kā mēs rīkojamies šajā kontekstā? Mums ir konkrēta nodaļa, kas strādā ar šiem aspektiem par mūsu darbību. dalībvalstīs veiktās reformas mēs uztveram eh, par eh, esošiem faktiem, jo tās, mm, še, par to mēs nelēmjam. Dalībvalsts pieņem lēmumu par struktūrālām reformām, un tas tad ir fakts. Un ja dalībvalsts ir eh, pieņēmusi lēmumu par struktūrālām reformām un vēlas mūsu atbalstu, uh, īstenot šīs reformas, tad tā ir dalībvalstu prerogatīva. Ja dalībvalsts nevēlas mūsu atbalstu, tad tā to arī nelūdz no mums. Tātad mēs neiesaistamies politiskās diskas, diskusijās, mēs strādājam tehniskajā līmenī, tikai tehniskā atbalsta līmenī. Vēl viens aspekts, ko vēlos pieminēt šajā kontekstā, ir tehniskās atbalsta raksturs. Nav tā, ka viens, um, viena brīnuma nūjiņa dar visām. Tas, kas strādā vienā dalība valstī, iespējams nestrādās citā, un mēs nu, tā nedarbojamies. Tā kā mēs saņemam tehniskā atbalsta pieteikumu, kāds konkrēts reformas gadījumā, mūsu pirmā rīcība ir sanāk kopā ar konkrētās dalībvalsts institūcijām, lai saprastu, ko tieši dalībvalsts vēlas sasniegt. Iespējams, ka pastāv jau reformu veidola ideja, varbūt nē. Un tad var piedāvāt dažādas iespējas, un dalībvalsts tad lemj par konkrētajām iespējām. Nekas netiek uzspiests. Tāpat arī attiecībā uz tehniskā atbalsta formātu, kas tiek nodrošināts dalību valstī. Arī par to lemj dalību valsts. Piemēram, viena dalībvalsts pieprasīja uh, sociālās aizsardzības sistēmas reformu, lai tiktu ieviests garantētais ienākuma minimums, tāda sociālā schēma, kas nodrošinātu, ka konkrēts ienākuma minimums šajā valstī tiek nodrošināts. Un uh, saistībā ar šo pieteikumu mūsu sākotnējās idejas bija jautāt, kādi ir parametri šai sistēmai. Mēs vaicājām dalību valstī noteikt šos parametrus, kāds ir šis ienākuma minimums. Mēs to nedarījām. Un šajā konkrētajā gadījumā, ko mēs darījām, mēs aplūkojam dažādos uh, pakalpojumu piedāvātājs, kas var palīdzēt uh, valstī. Mēs nenoteicām, ka jums ir jāizmanto šie uh, piedāvātāji. Nē, mēs piedāvājam dalībvalstī iespēju izvēlēties, kuru pakalpojumu piedāvātāji tā vēlas izmantot, lai īstenot šo konkrēto struktūrālu reformu. Tātad atbildība vienmēr ir dalībvalsts pusē, dalībvalsts par to lēmj. Un turklāt mana pieredze ir bijusi tāda, ka to, ka mēs runājam par labākajām praksēm, labā prakse vienā valstī nevienmēr būs tā labākā citā. Uh, Tātad viena lieta darbojas vienā valstī, un ja mēs palūkojam reālos parametrus uz vietas un apstākļus, tad varat teikt, ka jā, cita dalībvalsts rīkojās tāpat, taču šis modelis jums nedara. Jums ir jālem par saviem parametriem attiecībā uz struktūra reformu īstenošanu. Mēs neuzstājam, lai tiktu izmantots kāds konkrēts modelis. Tas pilnībā atrodas dalībvalstu ziņā. Es ceru, ka spēju atbildēt uz jūsu konkrēto jautājumu. Es domāju, ka tagad došu vārdu Perinsku kungam, lai viņš varētu uzdot pēdējo jautājumu. Man ir vairāk nekā jautājums uzdodams. Manuprāt, šis priekšlikums regulā ir ļoti provokatīvs un piesaist arī ļoti lielu uzmanību šai komitejai. Lielāk nekā mēs varētu nodomāt, ņemot vērā šo vakumu, kas valda mums zālē. Runāt par dažādo virkni jautājumu, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Un uzklausot jūsu plašos skaidrojumus no Kārtīkundzes un gan viņas prezentācijā, konkrēti gan atbildēs, rodas vesela virkni citu jautājumu. sākumā jāpiezīmē tas, ka arī komisārs teiktajā ir minēts, ka fondi tiek izņemti no viena konteksta un tad pārlikti citā. Šie fondi līguma kategorijās attiec uz sociālo teritoriālo kohēziju, un juridiskais pamats ir 175. pants, trešais punkts. Un ļoti interesanti lasīt šo tekstu. This, jo es vēlos atgādināt, ka tas runā par šiem instrumentiem, lai nodrošinātu vispārīgu savienības har harmonisku attīstību, spēcinātu ekonomisko un sociālo teritoriālo kohēziju, samazinātu atšķirības starp attīstības līmeņiem dažādos reģionos un nelabvēlīgāko reģionu atpalikšanu. Šajā kontekstā 175. punkts, trešais punkts saka,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 kohēzijas ietvarā, nevis ārpus. Un tas veids, kādā komisija to ir interpretējusi, ir, ka mēs īstenosim pasākums ārpus fondiem, bet izmantosim šos fondus, lai izmantotu pilnīgi citā Eiropas eh, pusgada kontekstā. Un, manuprāt, Tā ir tiešām ļoti radoša un vienlaikus neizprotama, neloģiska pieeja, prezentējot šo tā dēvēto programmu. Konkrētāk runājot, iedvesma šai programmai šķiet nākt no tām pieredzēm, kas gūta Grieķijā un Kiprā. Un tas atkal ļoti interesants iedvesmas avots, jo šīs programmas kuras vēl joprojām notiek, piemēram, Grieķijas gadījumā, ir radušās ārkārtīgi īpašos apstākļos, saistīti ar ārkārtīgām grūtībām. Struktūra reformas tika vairāk vai mazāk tām uzspiestas, un tās bija labi zināmo trojku darba rezultāts un, ja, nu, varētu teikt, tas bija vismazāk populārākās ne tikai šo valstu pilsoņu vidū, bet arī visā Eiropā. Tas, eh, jo rezultāti bija tādi, ka tas nepalīdzēja šajos smagajos sociālajos apstākļos visā Eiropā attiecībā uz sociālo politiku virziens bija pilnībā nepareizs. Vakardien mums bija diskusija reģionālajā komitejā saistībā ar komisijas komunikē par struktūru fondu ieguldījumu darba vietu un izaugsmas radīšanai, lai īstenotu 16. pantu CPR. Un komisija šajā dokumentā uzsver to, ka ko kohēzija un konverģence pēc krīzes ir pazudusi pēc 2008.9. gada un ka ir pieaugušas um, plaisas. Tātad ir ļoti skaidri redzams, ka izaicinājums ir atgriezties uz kohēzijas ceļa. Un ja mēs runājam par tehnisko atbalstu, kas ir paredzēts uh, dažādajos fondos, tad skaidrs ir tas, ka šai tehniskajam atbalstam jānodrošina kohēzija, nevis kaut kāda cita mērķa, kuras komisija vēlas atbalstīt. Es nekomentēšu tagad Eiropas pusgadu un īpašās uh, valstu rekomendācijas un ka ir nepieciešams tehniskais atbalsts tam, taču dažād, šo dažādu lietu sajaukšana ir pilnībā nepieņemama. Ir tiešām interesanti, ka jūs skaraties klāt fandiem, ieskaitot visnelabvēlīgākajiem paredzēto fondu struktūru fondu. Vēl nesen tikos ar Dambrauska kungu un Taisens kundzi, kas man teica, ka šie fondi ir pārāk noslogoti, ka nevar ietaupīt nevienu centu. Viņi skaidroja, ka dalībvalsts nespēja palielināt šos griestus, taču tas nozīmē to, ka šis ir iemesls, kādai mums pastāv eksistenciāla krīze Eiropas Savienībā, un es brīnos, kā jūs nesaprotat, ka jūsu priekšlikumi kaut kādā ziņā sniedz papildus iemeslu Brexit atbalstam starp uh, cilvēkiem, ne tikai apvienotā karalistē, bet uh, rada principā bažas par Eiropas Savienības liederību cilvēkiem. Vēl man ir vesela virkne tehniskas dabas uh, jautājumiem saistībā ar CF. Šeit ir uh, tehniskais atbalsts Mm, kas tiks sadalīts 28 dalībvalstīs, nevis 15, kā tika sākotnēji pieminēts. Un nezinu, vai jūs pamanījāt, ka parlaments vairāk kārt ir ļoti skaidri paudis iebildumus saistībā, saistībā uz um, CF līdzekļu pārvietošanu FC fondām. Un tas radīja arī veselu virkni atzinums parlamentā par EFSI, ka šie līdzekļi ir jāatbalsta jāatstāj šajā fondā, taču komisija patiesībā rīkojas pilnīgi pretēji, un tas rod jautājumu, vai jūs vispār uzklausat parlamenta viedokļus. Priekšnēs kundze, es piedāvātu, ka mums būtu vēl diskusija par šo jautājumu, kas sekretariāts uzaicinātu deputāts prezentēt eh, rakstiskus jautājumus, un mums būtu vēl diskusijas par, ar komisijas pārstāvjiem, neatkarīgi no tā līmeņa, kādā viņi vēlas to darīt, pēc tam, kad būs iepazinušies ar mūsu rakstiskajiem komentāriem. Paldies! Paldies! Izskatās, ka tas ir labs priekšlikums, un iespējams mēs par to diskutēsim nākamajā koordinātoru sanāksmē. Tātad diskutēsim par to nākamajā koordinatoru sanāksmē, jo mums vēl ir viena palikusi pirms vasaras atvainājuma. Jo mēs vēlamies, lai mums būtu pilna sanāksme. Un mums nav bijis laika un enerģijas, lai iedziļinātos šajā jautājumā līdz pat šim mirklim, līdz pat uh, pēdējiem mirklim pirms vasaras atvaļinājuma, pārtraukuma. Un kā jūs redzat, kundze, reakcijas ir ļoti spēcīgas. Un es domāju, ka mums ir nepieciešama skaidra, konkrēta saziņa ar politisku atbildību komisijas daļu. Jūs nedzirdējat jautājums no Prīnska kunga, taču, protams, ka jūs varat uh, veikt kopsavilkumu Dod vārdu jums. Paldies, vēlos paskaidrot pāris lietas. Arī man eksperti vēlas to darīt, lai izvairītos no kaut kāda veida pārpratumiem. Tādēļ eh, lūdzu, došu vārdu ekspertiem. Tātad juridiskās dabas jautājums sākumā. Galvenie iebildumi priekšlikumam Un šīs programmas mērķi un šīs tehniskā atbalsta mērķi ir atbalstīt dalībvalsti, dalībvalsts nacionālās institūcijas sasniegt šos mērķus, izveidot institucionālos infrastruktūru, sociālās sektorā tikt galā ar izaicinājumiem, kuriem dalībvalsts nespēja viena pati tikt galā. To var panākt, īpaši iekļaujot atbalstu un izmantojot efektīvi Eiropas fondus. Šie fondi ir Eiropas struktūra fonds, kā arī fondi, kas nav struktūra fondi, bet ir fondi, kas darbojas līdzīgi kā struktūra fonds, kā migrācijas fonds un fonds cilvēkiem, kuriem tas palīdzība vajadzīga visvairāk. Mēs neņemam naudas līdzekļus no šiem fondiem, bet kā programmas galvenos mērķus – nosakām iespēju dalībvalstīm nodrošināt atbalstu daudz labākā veidā izmantot šos vārdus. Kohēzija ir būtiska. Mēs nevaram panākt uh, galvenos mērķus, ja neņemam vērā mērķus, kas ir noteikti Lisabonas līgumā, sākot ar 174. pantu un tā tālāk. Šis ir juridiskais pamatojums mūsu priekšlikumam, jo mēs vēlamies uh, īstenot kohēzijas politikas mērķus, kas noteikti 174. pantā. Mums ir jāatrod tāds mehānisms, kur palīdzību mēs varam rīkoties ārpus struktūra fonda, jo struktūra fondu regulē 177. pants Lisabonas līgumā. Un tad ir punkts 175, numur 3, kuru jūs godāto deputātu kungs pieminējāt par kohēziju. Par ko tas ir? Šis pants. Šis pants runā par dalībvalsts lomu ekonomiskajā jomās un kā dalībvalstī ir jāizteno ekonomikas politika, jāveic koordinācija, lai panāktu un uzturētu kohēzijas mērķus. Ja komisija savienība baidās, ka ir kādi pasākumi, kurus var veikt ārpus fondiem, lai sasniegtu šo mērķu, tad komisija var piedāvāt šādu rīcību, izmantojot ierasto komitoloģijas procedūru, lai panāktu šos mērķus, kas ir noteikti 175. pantā. Un to mēs arī darām ar šo priekšlikumu. Protams, ka tas ir saistīts ar kohēzijas politiku un to, ko mēs vēlamies panākt ar struktūru fondiem, un tas pārklājas ar kohēzijas politiku, taču ir vēl viens juridiskais pamatojums - 197. pants, un ta, tas iemesls, kādēļ mums ir dubults juridiskais pamatojums, kā jau to teica Makartī kundze, ir tāds, ka mēs dodamies tālāk dažreiz nekā ir paredzēts saistībā ar dalību valstu atbalstu, kas ir paredzēts kohēzijas politikas ietvaros, jo mēs vēlamies atbalstīt dalību valsti, tiešām saņemt atbalstu arī tajās jomās, kuras netiek skartas ar struktūra fondu regulējuma tiesībām. Tādēļ šis juridiskais pamats 197. pants, kas ir par administratīvo uh, sadarbību. Ar tā palīdzību mēs varam nodrošināt dalībvalstīm atbalstu arī tajās jomās, kas netiek uh, noklāts tieši ar kohēzijas politikas uh, ietvaru, piemēram, migrācija, bet mēs tieši šobrīd vēlamies atbalstīt dalībvalsts, kad ir nepieciešams administratīvais atbalsts saistībā ar migrācijas jautājumiem šeit mēs varam izmantot šo programmu. Mēs nedrīkstētu tā rīkoties, ja aprobežoties tikai ar juridisko pamatojumu, kas ir noteikts 175. panta 3. punktā un 174. pantā. Mums ir jādodas tālāk. Tādēļ juridiski mums ir dubults juridiskais pamatojums, un es pats personīgi uzskatu, ka tā ir pilnvērtīga atbilde, lai nosaktu tos sektors, kur dalībvalstīs parādītos īpašas vajadzības. Like clarify, just... Gribētu arī paskaidrot dažus punktus. Pirmkārt, jaunais CPR veido jaunu juridisko ietvaru, pilnīgi jaunu struktūru fondiem, un tas skaidri parāda sasaisti ar ekonomikas pārvaldību jo, kā tekstā jau ir teiksts, bez ekonomiskās pārvaldības politikām, kas eh, atbalstīs struktūra fondus, mēs nevaram sasniegt eh, efektīvu izmantošanu šiem fondiem, lai tie gūtu panākums un sasniegtu struktūra fondu mērķus. Tādēļ šis sasaiste ir, un šis sasaiste ir tā, kā jau mans kolēģis teica, eh, līgumā pašā. 175. panktā, pirmajā punktā, kurā ir teikts, ka dalību valstīm ir jāsadarbojas ekonomiskās politikās tādā veidā, kas sniegtu iegūtījumu kohēzijas politikā, un komisijai vajadzētu palīdzēt dalību valstīm, lai to sasniegtu. Otrakārt, mēs eh, neņemam naudu no dalību valstu aploksnēm, pat netehniskajam atbalstam. Tā ir tikai komisijas tehniskā palīdzība. Tātad summas, kas nāk no tehniskās uh, palīdzības, ko izmanto komisija, tas palīdz dalībvalstīm uh, sa um, sagatavot uh, nacionālās programmas, protams, ar ieviešanu, vērtējumu un vispārējo. Tātad šis negatīva veidā neietekmē ieviešanu un struktūra fondu mērķu īstenošanu. Bez ekonomiskās politikas jūs nevarat sasniegt konkurētspēju, uzlabot situāciju darba tirgu. Jūs nevarat to sasniegt, ja jūs nesamazināsiet atšķirības starp dalībvalstīm un lai varētu veiksmīgi ieviest struktūra fondu. Gribētu arī teikt, un vajadzētu padomāt, kā, lai pārbaudītu šī priešlikuma efektivitāti dalību valstīm pašām. Vajadzētu dot uh, līdzekļus tehniskajam atbalstam viņu pašu varu, lai to visu vēl uzlabotu, efektīvāku, lai nebūtu mm, politiskās um, pretrunas dalībvalstīs, un uh, tas parāda, cik uh, veiksmi to visu veidot, kad komisija izdarīs savu darbu, un komisija daļa, daļa no viņa paša tehniskās palīdzības. Eiropas komisija palīdzēs dalību valstīm. Jūs norādījāt arī uz to, ka Grieķija un Kipra ir uh, ārkārtas ekonomiskos apstākļos. Mēs tieši vēlējāmies aizsargāt, lai kaut kas tāds varētu notikt arī nākotnē, lai nu, tās nenokļūt šādos ārkārtas ekonomiskos eh, apstākļos. Mēs gribējām jau pirms tam palīdzēt to novērst. Nu, šos punktus vajadzētu ņemt vērā, lai tas būtu šis modelis tik piemērots eh, visiem. Jā, paldies. Sveicam apmeklējumu grupu no Magdeburgas. Sirsnieks sveicam nodarbinātības komitejām. Jūs esat ieradušies ļoti vēlu šeit. Parasti šī tāpa ir pilna ar deputātiem, kas strādā komitejā. Bet eh, pašlaik mēs tur beigsim strādāt šajā sanāksmē. Es ceru, ka jūs varēsiet drusku baudīt šeit darba atmosfēru vienalga, kaut arī mēs tur beigsim strādāt. Gribētu uz dažām minūtēm dot vārdu Šagor kungam par to, kā mums vajadzētu procedurāli rīkoties, kā virzēt uz priekšu šīs diskusijas. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju tikai īsi izteikt piebildi. Protams, ka tā ir mūsu pirmā tikšanās sanāksme un uh, tikšanās ar ēnu referentiem, tur mēs varēsim detalizēt diskutēt par uh, bažām, kas tika paustas. Uh, Lielas paldies! Jā, lieliski! Jā, mēs varam pabeigt šo sanāksmi jūs diskutēsiet kā referents ar ēnu referentiem, un tad mēs varēsim turpināt strādāt, diskutēt par to. Tad eh, tālāk eh, ar koordinatoriem, jo, protams, kā prakse ir tāda, ka mums ir komentāri par to, mēs gribam ietekmēt visu šo procesu, Un tad turpināsim pie tā strādāt. Sirsnieks, paldies par to, ka jums bija visi šie jautājumi, ko, uz kuriem jūs mēģināt atbildēt. Mēs aktīvi strādājam kā komiteja un esam plānojuši vērsties atkal pie jums un turpināt diskusijas. Atzinuma projekts 21. augusts ir tas 1. septembris, un grozījuma termiņš ir 7. septembris. Balsojums eh, komitejā, nodarbinātības komitejā. Vai tiešām tā varētu būt, kas šeit rakstīts? Nē, būs vēlāk balsojums, bet uh, eh, 2016. gada ir oktobrs ir eh, grozījumu izstrādes laiks līdz oktobrim. Tad mums būs laiks diskusijām un drosmīgiem jautājumiem. Tāpat arī iespējams. Tā varēsim izstrādāt tādu stingrāku saturu. Sirsnīgs paldies par jūsu ieguldījumu un izteikumiem šodienas sanāksmē. Nākamā nodarbināties komitejas sanāksme būs 21. jūnijā. Tā ka būs arī iespēja tur, ja jums būs vēl piebildes, ko jūs vēlaties pievienot, eh, varēsiet tur tās izteikt. Sirdnieks paldies visiem un paldies eh, apmeklētājiem. Jā, parasti šī telpa ir pilna. Ir ļoti daudz cilvēku, kas reprezentē daudzas politiskās partijas no visām 28 dalību valstīm. Iedomājieties, kā tas izskatās parasti. Un gribētu teikt, ka nodarbinātības komiteja, kas strādā pie jautājumiem kā bezdarba apjoms, darba vietas, arotbiedrība tiesības, sociālā programma. Mēs esam visspēcīgākā komiteja šajā parlamentā. Cerams, ka jūs atradīsiet eh, cilvēkus, ar kuriem varēsiet diskutēt eh, un kuriem uzdot jautājumus. Bet pašlaik mēs slēdzam sanāksmes. Sirsnīgs paldies, ka pie mums ieradāties. Visu labu!